sēdes laikā. Kā jau es teicu, situācija mainās un katra stunda mums sniedz eh, jaunu informāciju par eh, strīda attīstību. Godājumie kolēģi! Indonēzijas parlamentā delegācija pašlaik ir ieņēmusi vietas oficiālajās eh, galerijās viesiem. Es īpaši gribētu sveikt Stambulela kungu. Delegacja Indonezji gości dziś w parlamencie w związku z siódmym posiedzeniem między... Indonēzijas parlamentā delegācija vēlāk piedalīsies arī starp parlamentārajā sanāksmē starp Eiropas parlamentu un parlamentu Indonēzijā. Kā jūs zinat, šī valsts attīstās un tās ekonomika ir ļoti nozīmīga visā pasaulē, tīpaši ASEAN asociācijā, tā ir Dienvida Austram Āzijas valstu asociācija. Eiropas Savienība ir parakstījusi partnerības un sadarbības nolīgumu ar Indonēziju 2009. gadā, novembrī. Es ar lielu prieku sveicu mūsu vidū Indonēzijas parlamenta pārstāvis. Nākamais informācijas.